Uh, we'll with... Dargie kolēģi, sāksim balsošanu. Vai jūs gribētu kaut ko par reglamentu teikt? Atkins kungs. Priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs, es vēlreiz gribētu sūdzēties par uh, Uh, laika sadalīja mūsu parlamentārajā darbā. Gan vakar, gan šodien mums tika pateikts, cikos būs balsojums, un atkal tas ir mainījies. Ja parlaments tiktu labi vadīts, tad mēs varētu pieturēties pie uh, laika grafika. Vai jūs lūdzu varētu aicināt uh, attiecīgās struktūras šo jautājumu risināt, jo pretējā gadījumā pret mums uh, izturas necienīgi. Go ahead. Go ahead. Lūdzu. My... Priekšsēdētāja kungs, mans reglamenta jautājums attiecas uz pirmajiem diviem balsojumiem, kas mums šodien ir balsojot par nākamo un aiznāmā gada kalendāru. Es gribētu paust pāris lietas. Pirmkārt, šie balsojumi vienkārši ilustrē, cik bezspēcīgs ir šis parlaments. Visi šeit domā, ka mēs iegūstam vairāk varas. Klārka kungs, lūdzu, jūs runājiet par reglamentu jautājumu. Šie divi, tātad mikrofons tiek izslēgts, saka priekšādātais. Es atvainojos, mēs pāriesim tagad pie balsojumu. Tagad par Fernandeša kunga ziņojumu. Kā tas tika skaidrots, tad uh, balsojums par kalendāru notiks pēc Ungārijas prezidenta uzrunas. Tagad sāksim ar balsojumu par Fernandes kunga ziņojumu. Makmilans Kotkungs. Um, I, I would... Priekšsēdētāja kungs. Parasti es nerunātu par šādu jautājumu kā vicepriekšsēdētājs, jo es respektēju parlamenta priekšsēdētāju. Uh, un sēdz vadīja, bet grupām tika teikts, ka balsojumi par kalendāru notiks balsošanas sesijas sākumā. Tie ir ļoti īsi balsojumi, tur tikai pāris uh, grozījumi un nevis pēc Šmita kunga uzrunas. Es domāju, ka tā nav uh, pietiekam cieņas izrādīšana Šmita kungam, ka cilvēki dodas prom un tad viņi atgriežas uz diviem balsojumiem pēc viņa runas. Tāpēc es piedāvāju grozīt uh, darba kārtību un veikt visus balsojumus pirms Šmita kunga uh, uzrunas un sāksim ar balsojumiem par kalendāru. Uh, Mr. An... Makmilāns Skota kungs, man jums ir jāsniedz atbilde. Pirmdien šis parlaments nobalsoja par darba kārtību, un jūs darba kārtībā redzēsiet, ka to balsojums ir parlamentā apstiprinājis, un šis te balsojums par kalendāru notiks no 12.30 līdz 13.30. Mēs varam vienu šādu. Makmilans Kaut kungs. Es atvainojos, ka es pagarinu visu šīs diskusijas, bet uh, balsojumu saraksti ir izdalīti visām grupām. Ja tā ir kļūda, tad tā ir jālabo. Tas ir smieklīgi un necienīgi pret uh, prezidējošās valsts prezidentu uh, šā rī, šādi rīkoties, balsosim tagad par to tagad, un nav nekāda pamatojuma to mainīt atkal autorisé Okay. Here's how this... Labi. Rīkosimies sekojoši. Katru pirmdienu mēs uh, balsojam par kalendāru, saka priekšsādātājs. Ja jūs gribat mainīt uh, noteikums, tad jūs to varat darīt. Bet katru pirmdienu mēs balsojam par kalendāru. Uh, To mēs darījām arī šo pirmdienu, un to darīja tie deputāti, kas bija telpā. Un tomēr priekšsēdētājiem ir uh, tiesības likt kalendāru atkal uz balsojumu, ja vairākums deputātu to vēlas. Un tāpēc es gribētu jums tagad pajautāt, vai jūs vēlētos mainīt šīs dienas darba kārtību. Kurš ir par to, lai mēs balsotu, kurš ir pret, atturas? Labi. Tātad priekšlikums ir Dargie kolēģi, pēc tā visa gribētu jums atgādināt, ka jūs vēlētos ietekmēt darbu kārtību, tad lūdzu ierodieties uz plenārsēdu pirmdienā. Nav. Labi. Kurš? Labi, tagad eh, kāds bija Makmilāna Skota kunga priekšlikums? Balsot par kalendāru pirms Ungārijas prezidenta uzrunas, ja mums tam ir laiks, jo jūs redzat, ka mēs eh, zaudējam laiku, ņemot vērā, cik ir pūkstens. Es eh, gribētu aicināt eh, tātad tagad balsot, kurš ir par to, lai mēs balsojam par kalendāru pirms Šmitkunga uzrunas, ja mums ir laiks, kurš pret atturas, tad tā arī darīsim. Balsosim par kalendāru ja mums atliks laiks pirms Ungārijas prezidenta uzrunas. So, colleagues, it makes no difference. We will... Kolēģi, mēs tik un tā turpināsim balsot pēc prezidenta uzrunas. Mums nav izvēles. Okay, Labi, tad darīsim tā. Es izmantošu savas pilnvaras, lai pārtrauktu visu šo situāciju un balsosim par kalendāru kā par pirmo balsojumu. Viss tagad ir laimīgi, no labi. Jūs eh, pēc tam iedīsieties uz balsošanu arī pēc prezidenta uzrunas, bet nu labi, tagad sāksim balsot. Eiropas parlamenta 2012. gada sesija kalendārs otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Tas ir noraidīts. Pirmais grozījums Tas ir aizklātais balsojums. Ir šī te uh, iekārta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Η ημερήσια διάθεση προβλέπει ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος. Tagad pārējām pie balsojuma par 2013. gada kalendāru. Otrais grozījums par pret atturas. Tas ir noraidīts. Es atvainojos, tas ir pieņemts. Pirmais grozījums, aizklātais balsojums, sākam balsot. Pēras fifavorijas. Beidzam balsot. Εγκρίνεται. Pieņemts. Έκθεση Φερνάντες. Κατε... Un tagad pāriesim pie Fernandes kunga ziņojuma par 2012. gada budžeta pamatnostādnēm pārējās iedaļas. Jā, izskatās, ka šīs balsojums izvērsīsies cirkā. Otrais grozījums bija noraidīts. Un tagad Fernandeša kunga eh, ziņojums. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. pāns. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas jāpārbauda. Pārbaudīsim otro grozījumu. Pēras šoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Pēras šoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. pāns personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais divās daļās, pirmā daļa. Es atvainojos, tas ir atsaukts. Okay. Tropoloģija 7 δεν υπάρχει πλέον. Tātad nav dalītais balsojums 7. grozījumā. Tātad balsosim par visu kopā par 7. grozījumu, pret, atturas, pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Sākam balsot elektroniski par 7. Pērēšoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Pēras Fuhuries. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Pēras Uforijas. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Apsveicu Fernandešu kungu. Nākamais balsojums ir rezolūcijas priekšlikums par eh, stratēģiju attiecībā uz Atlantijas okeāna reģionu. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Piektais personāla balsojums. Sākam balsot. Pēras šoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais pāns. Vēl viens personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Pērašoforie. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu autors. Tagad uh, būs Ungārijas prezidenta uzruna, un pēc tam turpināsim balsojums, kolēģi.